Mēs te neesam sanākuši kuplā skaitā, tomēr jāsaka. Iniziamo con il punto 13. Tā tad sāksim ar 13. darba kārtības punktu - situācija biškopības nozarē. Trīsdesmitajā Augustā 2010. gadā mūsu komiteja apstiprināja mutisku jautājumu par situāciju biškopības nozare. Tagad mēs izskatīsim eh, rezolūcijas priešlikumu projektu, kas saistīts ar šo mutisko jautājumu. Un tas būs pamatoties uz dažādiem politisko grupu izteikumiem. Kaut arī pagājušajā uh, gadā komisija paaugstināja budžetu beškopības nozarei, tomēr zināms bažas vēl paliek, runājot par izaicinājumiem un problēmām, ar kurām nākotnē saskarsies beškopības nozare, ņemot vērā komercializāciju un produkcijas apjomu un arī e, cenu svārstības un uh, grūtības, kas ir saistīts ar ļoti lielu bišu mirstību. Lūk, tāpēc mēs gribētu Eiropas komisiju uzdot jautājumu un pieprasīt, lai tā iestājas par biškopības nozars aizsardzību Eiropā. Ja tā, tā ir arī strateģiska nozare, arī ņemot vērā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un vīdes faktors. Turklāt šīs gads ir bioloģiskās daudzveidības gads. Un saistībā ar šo rezolūciju es jums gribu norādīt dažas lietas, pavisam īsi. Mums ir nepieciešama konkrēti, eh, konkrēts apņemšanās pēc uh, eh, 2012. Eh, gada perioda beigām. Mums ir jāpieprasa arī labāki statistikas dati par biškopības nozari, jo īpaši Uh, saistībā ar uh, bitēm, kas arī nonāk Eiropā par uh, slimībām, kas skar bites, arī par iespējām cīnīties pret bišu mirstību. Te ir vajadzīgi arī ieguldījumi izpētē, finanšu līdzekļi arī izglītošanā. Un mēs, mums ir arī īpaši jārūpējas par šo nozari pēc 2013. gada eh, kopējas lauksaimniecības politikas izmaiņa. Un tagad es dodu vārdu Līgas kundzē, lūdzu. Viņa ir eh, bijusi pirmā, kas lūdza izteikties par šo jautājumu. Eh, bet vispirms tomēr komisija, jo šķiet, ka komisija ir kas jauns mums sakams. Tā tad Pēc tam debatēs runās eh, Lulīngas kundze kā pirmā komisija. Komisija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Ladomada kungs stāsta. Es labprāt jums pastāstīšu par to, kāda ir komisijas nodoma saistībā ar biškopības nozaru. Runājot par bišu veselību. Svarīgi ir uzsvērt to, ka Mēs komisijā esam izveidojuši starp pakalpojumu grupu. Šo grupu koordinē uh, patērētāju veselības uh, eh, ģenerāldirektorauts. Tas atbalst, atbilst arī nesenā un uh, nesenai Eiropas parlamenta rezolūcijai, kurā tika pieprasīta īpaši tāda koordinācijas grupa saistībā ar uh, biš, biškopības nozara. Īpaši liela problēma ir, protams, bišu saimju izni, izmiršana. Nu, jau apmēram divus, divus gadus tika lūgts eh, īstenot pētījumu, zinātnisku pētījumu. Kā jau jūs zināt, bišu saimju izmiršana ļoti sarežģīta problēma. Ir vairāki faktori. Uh, un nav viegli pateikt, kas ir šīs izmiršanas cēlonis. Tāpēc ir jāizmanto pareiz zinātniska pieeja un pareiz pasākumu, lai ierobežo šo bišai saiņu izmiršanu. Dažādu pētījumu rezultāti šī, šos pētījumus finansēja komisija un arī Eiropas eh, pārtiks drošības uh, organizācija finansēja dažus pētījumus. Tāda komisija šai ziņā ir svarīga eh, loma. Ir jāizveido īpaša laboratorija attiecībā uz bišu veselību Eiropā. Mums ir uzkrāta daudz eh, pieredzes, eh, liela pieredze dzīvnieku veselības sakarā, un mēs gribam izmantot šo pieredzi arī attiecībā uz biškopības nozari. Šī laboratorija visticamāk darbosies sākot ar 2011. gada pirmo semestri, un mēs gribam izveidot arī pilotu projektu saistībā ar bišu izmiršam. Svarīgi ir izveidot pēc iespējas harmonizētāku uzraudzības sistēmu. Tā mums sniegtu uzticamus datus par šo problēmu. Jo viena lieta te parādījās pavisam skaidri. Trūkst uzticamu datu par šīs problēmas dabu. Runājot tagad par šiem pilotu projektiem, kurus finansēs Eiropas komisija un eh, dalībvalstīm tie būs jāīsteno. Mēs esam šādā veidā mēģinājuši novērst šo trūkumu. Un šādā veidā komisijas likumdošanas eh, kopums jau tika harmonizēts. Tas attiecas gan uz bišu slimībām, gan arī uz citiem jautājumiem. Te tā būs jāpārbauda uh, Uh, arī medus atlikumi un jāpārbauda, lai varētu nodrošināt, ka medus, kas tiek importēts no trešām valstīm Eiropas Savienībā, atbilst tiem pašiem veselības kritērijiem, kā tas, kas ir ražots uh, Eiropas Savienībā. Tas pats attiec arī uz pesticīdiem. Komisija savā deklarācijā plenārsēdes laikā jau ir norādījusi uz to, ka tā pārskata eh, pesticīdu saistībā minētos nosacījumus. Eh, līdz ar to uz tuvākiem trim gadiem ir paredzētas programmas dalībvalstīm, lai sniegtu atbalstu biškopības nozarē. Te ir arī paredzēti kontrolas pakā pasākumi, šīs finansējums palielināsies par 25% salīdzinājumā ar finansējumu iepriekšējos gados. Par 35%. Un komisija arī ir nodoms padomei un parlamentam eh, sniegt informāciju, komunikāciju, paziņojumu par eh, višu veselību nākošā gada laikā. Ja tas būs, ja tā būs iespējams, Tad līdz ar to gribētu komisija saņemt atziņumu no visām iesaistītajām pusēm par šo ļoti svarīgo problēmu. Paldies, priekšsēdētājs. Turpina. Tagad mēs uzsāksim debats, un es gribētu dot vārdu Lītlulīngas kundzē, lūdzu. Jā, paldies, priekšstādātāja kungs. Saka Lulīngas kundze, vispirms es gribētu pateikties agrikult, uh, lauksainiecības komiteju un jūs pašus, ka jūs tulīt pieņēmāt manu institīvu Uh, par šo mutisko jautājumu par rezolūciju, jo, diemžēl, šogad mēs nevarējām īstenot paziņojumu par šo tēmu, jo 28. maijā 2010. gadā nebija tomēr uh, komisija savā paziņojumā uh, par eh, šo programmu izmantojumu nav sniegusi pilnīgu informāciju. Mums katrā ziņā būtu jāpieprasa komisijai papildu informāciju saistībā ar tās paziņojumu par kopiešu lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013. gada. Līdz šī gada beigām mums ir jāiegūst šāda informācija. Uh, Un es vēl gribu sacīt, ka es ļoti augstu vērtēju to, ka komisijas pārstāvis mums pastāstīja, ko viņi jau ir darījuši, pamatojoties uz e, iepriekš iesākto darbu. Es vēl gribētu pateikties arī visu politisko grupu kolēģiem, kas ir snieguši savu ieguldījumu šī rezolūcijas priekšlikuma projekta izstrādāšanā un pateicos arī komitejas priekšsēdētājiem. Es uzskatu, ka ir pilnīgi nepārprotam svarīgi sacīt to, ko mēs domājam par, par šo, par šīs regulas īstenošanu līdz 2010. gadam. Mums ir skaidri jānorāda, kā ir darbojušās šīs atbalsta programmas rezolu, eh, rez, piškopības nozarē un kā mēs varētu nodrošināt šo pasākumu uzlabošanos un turpināšanos pēc 2010. gada. Šīs programmas ir bijušas vērtīgas, tomēr man jāsaka, ka šo programmu izmantošana ir atšķirīga gan dažādu gadu griezumā, gan arī dalībvalstu, no dalībvalsts viedokļa. Un Montalčino ir bijusi lieliska medus nedēļa, tur arī bija komisijas pārstāvs, kurš arī mūs iepazīstināja ar statistikas datiem. Uh, taču, diemžēl, tikai 5 līdz, 7, eh, 5 līdz 7 no 27 dalībvalstīm pilnīgi izmanto šīm programmām atvēloto budžetu. Un vairums dalībvalstu izmanto tikai vienu trešdaļu no šīm programmām atvēlētā budžeta. Un uh, eh, 2009. gadā 12 Uh, dalībvalsts ir izmantojis vairāk par 90% no šīm programmām, un septiņas dalībvalsts izmantojas 100% budžetu šīm programmām. Statistikas uh, dati par 2003. gadu un periodam no 2008. līdz 2010. gadam dažā, daždalībās gadījumā nav pilnīgi saprotams. Man rodas jautājums, cik lielā mērā šie statistikas dati ir uzticami jo dalību valstīm šis, eh, eh, šis finansējums tiek piešķirts atkarībā no stropu daudzuma. Piemēram, esot samazinājies par no 42 tūkstošiem līdz 38 tūkstošiem Um, biškopju un, un savukārt stropu daudzums ir uh, pieaudzis. Protams, tas ir uh, iespējams, ja tiek pārstrukturizēts šis sektors. Tomēr vēl ar vienu pastāv daudz jautājumu runājot par uh, biškopju vecumu un daudzumu, jo īpaši saistībā ar neprofesionālajiem biškopiem. Tā tad vajadzētu rūpēties par jauno biškopju izglītošanas programmām. Es domāju, ka es te iesniegšu vienu grozījumu rezolūcijas projektām. Runājot par fitosanitāro projektu, es gribētu uzsvērt, Eh, lielo lomu, kas eh, Eiropas komisija ir bijusi koordinācijas jomā. Tādā veidā tiek samazināti riski, eh, kas arī norādīti ir produktu licencēšanas procesā. Un tātad fitosanitārajām procedūrām arī ir jātiek harmonizētām, lai, nogra, mm, lai varētu garantēt labāku produktu kvalitāti. Un eh, te īpaši nozīme būs šiem pilotprojektiem, kurus mums pieminēja arī Eiropas komisijas pārstāvis. Un vēl viena lieta, kas man ļoti satrauc, ir bišu slimība. Man šķiet, ka šī joma ir jākļau Eiropas veterinārās politikas aptvērumā. Mums te ir bijuši tikai 30 miljoni 230 uh, eh, miljoni kas eh, tika piešķirti visādām jomām kopā, ja, un eh, pavisam biškopībai palika ļoti maz. Tas nav nopietni. Un, eh, cik man ir zināms, ir izveidota īpaša pētījuma grupa attiecībā uz tām uh, slimībām, kas ir nenovēršamas, uh, bet uh, ir taču arī citas slimības. Uh, kas tomēr ietekmē medus kvalitāti un tā laišanu tirgu. Un būtu pilnīgi jāizvento šāda veida programmas arī slimību novēršanai. Vēl ar vienu ir daudz valstu, kas izmanto pārāk lielu daļu no budžeta, lai cīnītos ar varo slimību. Taču dažkārt eh, tai kopiena piedalās par 50% šajā budžetā. Taču es uzskatu, ka šīm apjomam būtu jābūt lielākam. Tātad es uzskatu, ka mums vēlreiz būtu jāuzstāj, lai komisija šīs slimības, problēmas, kas saistīts ar šīm slimībām, risinātu veterinārās politikas jomā. Uh, pēdējo gadu laikā ir ļoti uh, pieaugusi uh, bioloģisko projektu, bioloģisko produktu pārdošana. Man šķiet, ka mēs neesam gluži aktualizējuši savu pieņemot varā šīs izmaiņas. Skaidrs, ka mēs varētu baidīties no tā, ko mēs nesaprotam, taču es neuzskatu, ka mums mūsu rezolūcijā būtu pārāk eh, jārunā par ģenetiski modificētajiem. produktiem, bet es domāju, kopā ar visiem ekspertiem eh, runājot, mēs vienkārši zaudētu pārāk daudz laika. Varētu būt viena saikne starp eh, bišu uh, mirstību un dažu ģenētiski modificētu augu lietošanu. Taču pat labāk tas vēl nav pierādīts, un ģenētiski modificētie augi tiek kultivēti Eiropā ļoti mazos apjomos. Tāpēc es uzskatu, ka mēs varētu vienoties par eh, grozījumu iesniegšanas termiņu, un, protams, ka es tos visus labprāt ņemšu vērā. Un tādā veidā tādi kolēģi, kas vēl grib sniegt savu ieguldījumu šajā rezolūcijā, arī to varēs izdarīt. Taču es domāju, ka mūsu rezolūcijas pamatmērķi būtu jābūt šāda. Mums ir padome un komisija jārosina uz pārdomām, lai tā stiprinātu pasākumus bišu, biškopju veicināšanai, bišu nozares veicināšanai arī pēc 2013. gada pēc kopējās, lauksaim, eh, kopējās lauksaimniecības politikas eh, reformas. Paldies! Lulīngas kundzei, saka Dakosta kungs. Tagad mēs turpināsim mūsu debates. Morvei kundze lūdzu. Köszönöm szépen. Megdöbbentő volt számomra eh, azok... Šī pozīcija bija diezgan diezgan, bija diezgan šokējoša vēstule, ko es saņēmu no Ungārijas uh, biškopiem. Un uh, Un, un leģendārais Ungāru medus, šī Ungāru prece ir nonākusi briesmās. Tirgū ir ļoti liels uh, medus daudzums, un tā nav tikai Ungārijā, bet arī citās Eiropas Savienības zemēs. Tad tirgū ir ļoti liels daudzums viltot medus, un te mums kaut kas ir jādara lietas labā. Otrkārt, Eh, peļņas dēļ eh, ir izveidoti vienkultūras eh, apgabali, vienkultūras platības, kuros tiek audzēti ģenētiski modificētie organismi un tiek izmantoti pesticīdi, kas ir ļoti bīstami bitēm, ļoti bīstami veselībai. Vēl problēmas rāda tas, ka dažādas izcelsmes un dažādas kvalitātes medus tiek jaukts kopā. Ungāru medus no leģendārās kvalitatīvās preces ir kļuvis par tādu kā starptautisku uh, miksli, kas kalpo peļņas nolūkos, uh, peļņas kārie kapitālisti uzpērk šo medu, jauc to ar zemes kvalitātes ķīniešu medu, un Ungāru patērētājiem tiek eh, piegādāts šāds medus, un, protams, ka Ungāru medus slāva cieši, bet es neuzskatu, ka tā ir tikai Ungārijas problēma. Medus imports. Šī importētā medus. Man ir lūgums aizliegt sajaukt importēto medu ar Eiropas Savienībā ražoto medu. Un jo īpaši eh, pievērsties nosacījumiem, ka ir jāuzrāda uz etiķetes izcelsmes valsts, proti, kur šis medus ir ražots, lai patērētājs varētu lemt pēc kādiem principiem, tad uh, iegādāties šo medu, jo dažādās valstīs tiek ražots dažādas kvalitātes medus. Šāda problēma pastāv arī citās jomās, proti Eiropas eh, Savienības kvalitātes standārti trešajās valstīs eh, bieži vien vai arī praktiski nemaz eh, netiek ievēroti. Trešajās valstīs tiek ražotas daudz lētākas preces, tāpat ar medu, un ar šo lēto medu tiek pārpludināts Eiropas Savienības iekšējais tirgus, tostarp arī Ungārijas tirgus. Un tāpēc ir svarīgi, lai, lai būtu iespējams uh, saņemt atbalstu tāda tīkla izveidei, kur medus tiktu izplatīts, eh, ar kura palīdzību medus nonāktu tirgū, un mēģināt panākt atbalstu medus tiešai tirzniecībai, tiešai nonākšanai tirgū jo tādā veidā pēļņas kārie uzņēmumi netiktu atbalstīti, bet naudiņa nonāktu ražotājiem. Turklāt informācijas kampaņu laikā ir ļoti svarīgi runāt par medus veselīgumu. Mēs no savas puses līdz termiņa beigām iesniegsim dažādus grozījumus, kopumā dokuments eh, mūs ved pareizajā virzienā, bet ir vajadzīgi grozījumi. Paldies, Remers. Remers skundze. Bīšu aizsardzība pirmām kārtām ir uh, lauksaimniecības interesēs, uh, jo tādējādi tiek veicināta bioloģiskā daudzveidība un bites ir arī uh, veselīgas dabas uh, iezīme. Uh, Un um, daudzos Eiropas Savienības reģionos ar šo nozari ir problēmas, par kurām mums ir uh, nekavējoties jācīnās. Uh, rezolūcijas projekts pievēršas bišu aizsardzības aspektiem, taču mums vajadzētu koncentrēties uz pamattēmām. Man šīs tēmas būtu jau esošo bišu programmu uh, ieviešana finanšu ietvarā līdz 2020. gadam zinātnes nodošana starp, zināšana nodošana starp pētniecību un ekonomiku. Es domāju, ka š, un, un, un lauksaimniecība, es domāju, ka šeit būtu daudz darāmā. Un uh, ir vajadzīga arī Eiropas mēroga un kvalitatīvāka statistika no, visa, no visām dalību valstīm, lai varētu labāk izprast uh, eh, bijušu stāvokli. Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 600 tūkstoši stropu, bet nav nekādu ziņu par šo stropu stāvokli. Mums vajadzētu pavisam noteikti eh, investēt turpmākajā bišu, biškopju izglītībā un arī, lai turpmāk jauna biškopi tiektos darboties šajā nozarē un izvēlēties šo nozari. Vēl angļu valodas e, termiņš, termins be mortality, bišu mirstība, vācu valodā ir iztulkots kā bišu termen, jeb šterben, jeb bišu miršana. Un pareizais termins būtu bīneņu šterblihkait. Paldies par uzmanību. Paldies, Rēmērsa skundze. Garsijas Pereses kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es domāju, ka mēs visi varētu eh, priecāties par šo institīvu, ko uzņēmusies lauksaimniecības komiteja. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka eh, biškopības nozara Eiropā tikai par to priecāsies un ka tam sakos arī rezolūcija. Mēs runājam par strateģisku sektoru priekšsēdētāj kungs, eh, par Uh, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un bišu sa saglabāšanu. Tā uh, šai nozarei arī ir ārkārtīgi liela loma Eiropas lauksaimniecībā. Cik man zināms, šī te rezolūcija uh, pareizi izvēla savas vadlīnijas, un mēs šobrīd esam tādā kā vēsturiskā mm, mirklī, kad biškopiem jāsaskarās ar tik milzīgām problēmām mūsu globalizētajā pasaulē. Mums uh, ir iespēja nākt klajā ar grozījumiem, līdz ar to es domāju, ka mēs varētu ar šiem grozījumiem uzlabot dažas jomas. Uh, Eh, kas saistīts ar biškopību. Eh, biškopība ir, ir iet roku rokā gan ar nacionālām eh, lauksaimniecības programmām, gan arī ar KLP. Es gribu arī pateikt, ka šī, šī te. Mm, Bišu ērce, kas te ir pieminēta, ir pavisam nopietns drauds Eiropā. Uh, un tāpēc mums ir nepieciešama lielāks kontrols mehānisms gan uh, dalībvalstīs, gan arī eh, tur, kur tiek medus vai biškopības produkti importēti. Es domāju, ka to jāiestiprina arī rezolūcijā. Paldies arī komisijai par viņu skaidrojumu. Varbūt komisija varētu vēl paskaidrot sekojošo. Es um, esmu ievērojis, ka rezolūcijas tekstā mums ir atsauce uz to, kā varētu iekļaut, uh, ja pakļaut biškopību arī veterinārās komitejas pārbaudēm. Uh, es, protams, saprotu, ka tas varētu būt grūti, bet nav neiespējami. Es zinu, ka ir virkne organizāciju, kuras ir aktīvas šajā sektorā, un tās ļoti bieži ir ar saviem paskaidrojumiem mums uh, paskaidrojuši, ka biškopībai nevajadzētu atrasties veterinārajā pāraudzībā, bet varbūt, ka es varētu saņemt skaidrojumu. Paldies, došu vārdu Nikolai Skūkungam. Es arī esmu izlasījis šo rezolūcijas priekšlikumu, un tādēļ es gribu teikt, ka, manuprāt, tas ir ļoti labs. Tas šajā Uh, sfērā skar visas problēmas, bet es gribētu vēl dažus ieteikumus izteikt. Es domāju, ka būtu nepieciešams arī uzsvērt uh, nacionālo programmu svarīgumu, jo esošās taču beigs savu darbu 2012. gadā. Tāpat arī es domāju, ka mums vajadzētu būt striktākiem, nosakot šādu programmu klātbūtni nākotnē. Uh, tālāk gribēju Eh, teikt par piesārņojumu. Piesārņojumu, kas tieši apdraud biškopību Eiropā. Eh, kolēģi vēlos, eh, lai jūs pilnīgi visi iesaistītos biškopības nozēras stiprināšanā un veicināšanā savos reģionos, lai jūs uzsvērtu viņu svarīgo lomu <clears throat> lauksaimniecības attīstībā, lauksaimniecībā kopumā, bet es pretotos tādai iniciatīvai, kura izteiktu biškopības pāraudzības institūcijas izveidi. Mums nevajadzētu vēl radīt vēl vienu institūciju ar inspektoriem, kur ierastos tikai uh, pārbaudīt biškopības nozari dalībvalstīs. Tas būtu nevajadzīgs naudas šķiešanas veids. Vēl gribēju uzsvērt uh, jauno biškopu paudzes mm, uh, veidošanu. Paldies! Paldies, došu vārdu Magines skundzei. Paldies, priekšēdētāja kungs, paldies Lulingas skundzei par viņas lielo interesi šajā jomā. Mums arī ir labas ziņas no budžeta komitejas, kā viņi atbalstīja budžeta palielināšanu nākamajam gadam šajā nozarē. Vēl tikai daži komentāri par rezolūciju. Liekas, ka ir divas uh, savstarpēji saistītas lietas <coughs> - bioloģiskā daudzveidība un uh, jaunie biškopi. 12. Uh, punkts it īpaši ir svarīgs, lai mēs uh, uzsvērtu zināšanu pārmantošanu un izpēti un tie, kas um, veido šobrīd Eiropas laukus, ka lai no tiem nepazustu uh, Um, bišu stropi. Mēs varbūt iedomājamies, ka tas ir vienkārši, bet tas tomēr tā nav. Varbūt, ka mums vajadzētu padomāt un ļaut biškopiem arī bišu saimēm izmitināties brīvā dabā. Tas nozīmē, ka, ka tie stropi varētu tikt veidoti arī kok, kokos. Es, piemēram, iestādīju divus hektārus dārza, un es zinu, ka tur es varētu arī turēt bites, bet man ir nepieciešams atbalsts. ja runājam par jauniem cilvēkiem, kurus vajadzētu atbalstīt šai, darboties šai nozarē, mums vajag viņu, viņu zināšanu kāri pabalstīt, un tieši tādēļ es atbalstu šo iniciatīvu. Attiecībā uz bioloģiskajām tehnoloģijām es skatos uz tiem cipariem, kas nākuši no komisijas Amerikas Savienotās valstis, Brazīlija un Argentīna vislielākās, kas piemēro šo te bioloģiskās tehnoloģijas. Bet uh, jūs sakat, ka um, uh, Eh, ka tieši tādēļ, ka bioloģiskās tehnoloģijas uh, samazina bišu uh, saimes, uh, ka palielina bišu mirstību, tad jau Eiropā vajadzēja zumēt no bitēm, bet diemžēl tā nav. Tātad viens ar otru tomēr nav saistīts vai nav tik cieši saistīts, kā jūs sakat. Paldies! Paldies, Magines kundze, Makārta kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Lulingai par viņas darbu pie šīs rezolūcijas. Es domāju, visi var tikai piekrist tam, cik, svarīgs, cik svarīga ir šī nozara, jo īpaši lauksaimniecībai kā tādai. Bet es domāju, šajā rezolūcijā vissvarīgākais ir tas, un es katrā ziņā priecājos par to, ka komisija apsolīja paziņojumu līdz šī gada beigām, un te, protams, ir rodas jautājums, kas tad tur īsti būs šajā paziņojumā nozīme. Te ir svarīgi tas, ka šeit tiek eh, aplūko dažādi faktori, lai mēs saprastu, kuri faktori ir tie svarīgāki. Un rezolūcijā ir šie faktori, būtu, ir, protams, jānorāda. Un man pārsteidz tas, ka dažiem cilvēkiem tas šķiet jocīgi, ka biotehnoloģijas tiek minētas. Skaidrs, ka mums ir vajadzīgi pētījumi, jo īpaši neatkarīgi pētījumi un mums šiem datiem ir jābūt pieejamiem. Bet informācija bieži vien nav pieejama, un tā, tā ir pamatlieta, kas mums ir jārasta. Mums jāprasa no komisijas un no komisijas paziņojumu, lai dati par ģenetiski modificētajiem organismiem un citām lietām parādītos, mums būtu pieejami jo šiem datiem jābūt pieejamiem sabiedrībai. Tā ir pamatlieta. Un tāpēc man šķiet ļoti labi, ka rezolūcija to pieprasa. Un šai ziņā es pilnīgi piekrītu tam, ka mums ir jāpaliek stingri pie šīs virzības, mums jāpanāk pētījumi, jāpanāk eh, šo datu pieejamību, un tāpēc tam mēs skaidri zinām, kas ir dalāms tālāk. Jā, Magines kundze, Jā, ir bites Eiropā, ir bites Amerikas Savienotajās valstīs, bet Eiropā ir problēma un arī ASV šāda problēma vēl jau lielāka. Iespējams, ka ģenetiski modificētie organismi arī ir pie vainas, tur varētu būt saikni, un tāpēc šī rezolūcija arī aicina šādas pētījumus. Un mums, kā Eiropas parlamentam, tas būtu jāatbalsta šis, šī te virzība. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs. Esam siepenēnu, kur Glatenfeldu kungs lūdzu. Um, man šis jautājums ir ļoti svarīgs. Māja, kurā ir dzimusi uh, mana māte, ir uh, bijusi uh, vienlaikus arī iestāde, kur biškopi Ungārijā tikuši izglītoti. Šo ēku nacionalizēja komunisti. Ģimene šo šo ēku nevēlējās komunistiem atdot, e, valsts e, šo ēku vienkārši atņēma. Bet, e, jebkurā gadījumā, mana ģimene ir cieši saistīta ar biškopību. Es domāju, ka šis ziņojums ir lielisks. Viens no svarīgākajiem aspektiem te ir tāds, ka komisijai jāgādā par to, ka pēc 13. gada kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros tiek palielināts atbalsts biškopiem, tā lai viņi to beidzot varētu sajust. Es vēlētos eh, papildināt eh, šo priekšlikumu. Turpmākajā pusgadā, kā Cieloša kungs vakar norādīja, Eiropas komisija eh, plāno gatavot eh, priekšlikumu par lauksaimniecības politiku. Es domāju, būtu jauki, ja komisija tur iekļautu arī biškopības jautājumu. Šobrīd Eiropas Savienība reglamentē medus izcelsmes vietas marķējumu. Hm. Bet, eh, ja medus eh, ir 99% ražots Argentīnā un tikai 1% no medus ir ražots uh, Eiropas Savienībā, tad uz etiķetes nav rakstīta lūk šī proporcija, bet gan uz etiķetes noteikti būs rakstīts, ka šis medus ir sajaukums, kurš sastāv no medus, kas ražots Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības. No patērētāju aizsardzības viedokļa būtu ārkārtīgi svarīgi, lai uz etiķetes būtu skaidrs salasāms, cik lielā mērā, cik liela procentuāli ir tā daļa medus no Eiropas Savienības attiecīgajā medus burciņā. Turklāt būtu svarīgi paturēt prātā arī to, ka uz dažādu produktu etiķetēm mēdz būt rakstīts, ka tā tie sastāv no medus vai ka tie satur medu. Uz iepakojuma mēs redzam grafikus, kuros ir teksti par medu, par medus saturu, bet, piemēram, ja mēs raugamies uz muslī iepakojumu, mēs redzam, ka šīs produkts eh, satur 5% medus un uh, un 95% cukura. Gadījumā, ja tik lielā mērā šajā produktā ir cukurs, vajadzētu aizliegt eh, marķējumu, kurš vēsta, ka šis produkts satur medu. Es uzskatu, ka komisijai arī vajadzētu pievērsties e, šim jautājumam tās leģislatīvajā priekšlikumā, jo mēs, mēs esam runājuši pat par tomātu biezenu un citiem jautājumiem, bet kvalitātes politikas ietvaros būtu ļoti svarīgi runāt arī par šo jautājumu, un es priecātos, ja mēs tam pievērstos arī šajā ziņojumā. Paldies! Labi, tad e, noslēdzam e, šo darba kārtības punktu ar Mišelu. Es izteikšos par jautājumu. Mikro. Runājot par bioloģisko daudzveidību, par to, kā varētu uzlabot lauksaimnieciskās produktīvas daudzveidību, ir pilnīgi nenoliedzama biškopības loma, bet te rodas jautājums galvenais, kā tad risināt šo bišu mirstību. Uh, Eh, bieži vien ar tādu pašu entuziasmu tiek stāstīts, eh, ka ir vainīgi, vainīgs viens apsvērums, kā citi saka, ka tieši pretēji tas nav vainīgs. Te mums būtu nepieciešama skaidra aina, kas ir vainojams pie šīs bišu mīrstības. Mums jāatrod ir skaidra atbildi, jo mums ir nepiec, mums ir vajadzīgas bites, ne tikai mūsu prieka pēc, ne tikai medus labad, bet arī tāpēc, lai mūsu ekosistēma labi darbotos. Paldies, Mišels, saka Kastro kungs. Un tagad nobeigumā es dodu vārdu Ladomāda kungam no, pomis, no komisijas puses, kurš var atbildēt uz eh, kolēģi jautājumiem. Paldies, priekšstādātāji kungs. Komisija ir gūs jaunvielu pārdomām šodien, tas ir ļoti svarīgi. Es personīgi esmu piefiksējis dažus konkrētus jautājumus, uz kuriem es domāju, es varētu sniegt atbildi. Runājot par pašreizējo tiesību aktu ietvaru, tātad slimības, um, kas skar bites, uh, situācija ir šāda. Ir četras bišu slimības, kas tiek uzskatīts par ļoti nozīmīgām Eiropas politikā. Tātad eh, Eiropas mērs, Amerikas mērs, maza eh, parazīts un arī tropielaps slimība. Tātad eh, šīs slimības tiek izskatītas sanitārijos noteikumos saistībā ar bišu ievešanu. Jūs minējāt uh, tropielaps un uh, bišu ērces uh, šo divu parazītu ieviešanu Eiropas Savienībā. Bet mēs nevaram nodrošināt pilnīgi Eiropas Savienības robežu drošību, jo ir vesela virkne produktu, augstās produktu, ar kur starpniecību šie parazīti var nonākt Eiropas Savienības teritorijā. Un šie produkti visnotaļ legāli nonāk Eiropas Savienību. Tā tad nevar pilnīgi izslēgt jebkādu risku, tas jāņem vērā. Kopienas ietvars neizvirsta īpašus um, noteikumus uz uh, citu parazītu, kas pastāv visā Eiropas Savienībā. Mēs te vienkārši varam skaidri norādīt eh, uz to, ka ja mēs te vēl izvirzīsim citas prasības, mēs radīsim tikai papildu problēmas mūsu biš, biškopiem. Bet kā jau es sacīju, un kā arī ir sacījuši daži pārstāvi šajā komitejā, komisija līdzfinansē nacionālos projektus biškopības nozarē, lai cīnītos pret šo slimību. Šai ziņā mēs esam ļoti aktīvi. Nu, kas tad notiks nākotnē? Mēs izstrādāsim jauns priekšlikums par eh, dzīvnieku veselību. Te tiks minēti visi eh, dzīvnieki, visas dzīvnieku sugas, tā skaitā arī pites. Tas nenozīmē, ka eh, komisija nodarbosies, piemēram, ar zirnekļu veselības jautājumiem. Taču bites būs mūsu uzmanības lokā. Un mēs eh, te ceram panākt eh, konsensu arī no parlamenta puses. Parlaments bija arī izteicies par eh, komisijas paziņojumu par dzīvnieku veselību. Tātad nākošā paziņojuma mērķis līdz šī gada beigām šis paziņojums tiks pieņemts, tad kāda ir tā mērķi? Mūs galvenokārt nodarbina bišu veselības problēmas. Runājot par ģenētiski modificētiem organismiem, jūs zināt, ka tie ir atļauti, taču tikai pēc tam, kad tiek, kad eh, Eiropas veselības drošuma aģentūra ir veikusi ieteiksmes novērtējumu un tad tiek novērtēti iespējamās negatīvās sekas uh, uz bitēm, kas tā būtu tātad no ģenetiski modificētiem organismiem. Pat laban vēl nav pietiekoši zinātnisku liecību, kas nozīmētu, ka ģēmo rada papildu problēmas bišu, or, bišu veselībai. Katrā ziņā nevairāk kā citi Eh, citi organismi. Paldies, saka priekšstādātātājs. Termiņu, termiņš eh, grozījumu iesniegšanai ir 6. oktobrs. Lulingas kundze, lūdzu, ja es pateicos kolēģiem par viņu ļoti pozitīvo ieguldījumu uh, Ungārijas kolēģi, es gribētu sacīt, ka jau 10-15 gadu garumā, kopš es esmu šeit, mēs nodarbojamies ar marķējumu problēmām. Es domāju, ka mums vajadzētu vēl stingrāk mūsu rezolūcijā iestāties par šīs problēmas risinājumu. Jo man ir statistika stati, jūs zināt, ka, ka 1,4 eiro par eh, medus kilogramu aiziet tīri par eh, eksportēšanu. Un tad skaidrs, ka šādā situācijā nav viegli nodrošināt labu medus kvalitāti. Un, eh, piemēram, Jaunzēlāts gadījumā tas ir līdz pat 4,5 eiro uz kilogramu. Bet vēl es gribētu sacīt, ka Te tik minēts vairākas lietas, kas risināmas ar to pašu programmu, kas jau pastāv. Mēs jau komisijai esam lūguši līdzfinansēt par 75% uh, pasākums uh, saistībā ar šo regulu. Taču komisija nekad nepiekrita, jo ir zināmi reģioni, kas neizmanto pilnīgi vai ļoti maz izmanto pieejamo finansējumu. Un tie ir reģioni, kuros, dal, kurās dalībvalstīs nav pietiekama finansējuma. Bet ja komisija nesaprot, ka mēs varētu rast vēl vismaz kādu miljonu, pāris miljonus, lai nodrošinātu uh, mūsu dārzeņus un augļus, tad mums arī citur nebūs labāk. Uh, Barozo kungs vēl ir atradis miljārdu, lai sniegtu palīdzību attīstības valstīm, tad mēs varētu um, tomēr prasīt dažus miljonus, lai tādā veidā nodrošinātu šīs programmas. Mēs mēģināsim uh, padarīt labāk šo rezolūcijas tekstu, un katrā ziņā es pateicos visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu. Paldies, Lulingas kundze, pateicamies arī komisijas pārstāvim un visiem kolēģiem. Tātad tagad mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta - komisijas zaļā grāmata - meža aizsardzība un meža informācija Eiropas Savienībā, gādājot par mežu un gatavību klimatu pārmaiņām. Šeit atbildīgā komiteja ir vides komiteja. Mums ir šeit jānāk klajā ar savu atzinumu, un komiteja to ir uh, uzlikusi par pienākumu Nikolēsku kungam. Un mūsu komitejas atzinos bija ļoti svar, svarīgs, jo šī tēma ir izraisījusi plašas diskusijas starp mums un vides komiteju. Jāņem vērā viss darbs, kas uh, tika īstenots mūsu darbā, Te mēs runājam par mežu, par meža ieguldījumu, par vides dienestiem, par eh, sabiedrības labklājību. Un tāpēc dodu vārdu Nikolais Kukungam, kurš mums pastāstīs par šo atzinumu projektu. Paldies, šis te ir ārkārtīgi plašs uh, jautājums, un es ne, noteikti nevarēšu visu apārkļāt. Uh, bet zaļā grāmata nosaka Eiropas mežu politiku un arī nosaka tos izaicinājumus, ar kuriem šobrīd saskarās meži. Ir tīpaši ņemot vērā klimata pārmaiņas. Un šeit ir daudz neatbildētu jautājumu. Ze mežiem ir gan vides loma, gan arī sociāla ekonomiska loma, bet uh, klimata pārmaiņas var ļoti ietekmēt mežu stāvokli, sama, eh, mainīt vai vispār iznīcināt kādas sugas, iznīcināt eh, mežus, kokus un tā tālāk. Klimata pārmaiņa, no klimata pārmaiņām ceļās arī dažādas eh, neparedzētas lielas vētras, lietus gāzes un arī meža ugunsgrēki. Līdz ar to mums būtu nepieciešams vairāk domāt par to, kas būtu darāms uh, Uh, lai saglabātu mežus par spīti klimata izmaiņām. Daži reģioni ir ārkārtīgi ievainojami un tie ir ārkārtīgi pakļauti šādām klimata izmaiņām. Un ko tad Eiropas līmenī mēs varētu darīt un kā palīdzēt dalību valstīm? Šobrīd uh, Uh, Eiropas uh, politika šajā jautājumā un nacionālās politikas izskatās ir pietiekamas, bet uh, būtu nepieciešama virkne soļu, lai saglabātu šo ģenētisko mantojumu, kas saucās meži, un ja mantojumu, kas ir mežos un kā mēs varētu uzlabot informāciju par to, kāda tad ir mežniecības resursi, kāda ir mežniecības stāvoklis un tā tālāk. Ir divas lietas, ko mēs varam darīt. Pirmām kārtām iz. Um, raudzīt, lai meži netiktu izcirsti tādām nepieciešamībām kā papildus lauksaimniecisko zemju ražošanai. Uh, Uh, un lai tas netiktu darīts muļķīgā veidā vai bezatbildīgi. Piemēram, to varētu darīt ar sociāliem dažādiem pabalstiem un tā tālāk, jo tas taču uzlabo cilvēku uh, dzīvi un veselību. Protams, ka jāskatās ir arī um, attiecīgo kopienu uh, stāvoklis, kuras atrodas mežainos apvidos, jo, protams, ka tās no meža uh, nozares ir varbūt tikai ieguvējas. Pirmkārt, tās var, rad, tur var rasties papildus darba vietas, tāpat arī. Arī turisms uz šādiem te reģioniem varētu tikai paplašināties vēl un visbeidzot, kas noteikti nav mazsvarīgi, meži ir tie, kas mums palīdzēs sasniegt 2020 lielos augstos mērķus. Un visbeidzot, mēs skatāmies arī uz lauksaimniecības politikas uh, pārmaiņām, tāpat arī uz uh, dažādo, dažādām citām lietām, kā piemēram ģenētiskā daudzveidība mežos. Mēs nedrīkstam pārlieku uh, lielu intervenci zē, uh, meža nozarē uh, izdarīt, jo uh, tagad mums ir jādomā, vai tā palikt, vai, vai meža nozara paliks eh, dalībvalstu eh, redzes lokā, vai mu, tā būs mūsu kompetence. Es domāju, ka mums nevajadzētu Eiropas Savienības politiskos instrumentus izmantot vēl vairāk. Es domāju, ka mums jau ir pietiekami liels ietvers lai meža nozara būtu aizsargāta un meža būtu aizsargāta kā tādi, bet ka katras eh, dalībvalstī varētu būt atbildība savu mežu uh, stāvokli saglabāt un uzlabot. Mēs, protams, varam nākt klajā ar uh, sektoru pievienotās vērtības celšanu. Mēs varam um, nodarboties ar uh, mežu ilgtspējības saglabāšanu, tāpat arī dzīves kvalitātes uzlabošanu uh, Eiropas pilsoņiem. Tāpat arī mēs gribētu uh, uzsvērt un veicināt tās jomas, kur mežu saimniecība, meži var tikai dot savu pienesumu mūsu dzīves kvalitātei. Un uh, ir divas lietas. Viena ir um, uh, protekcija, jeb aizsardzība, un otra ir ražošana, bet mums būtu nepieciešama, lai šīs te divas jomas nenonāktu viena ar otru pretrunā. Tādējādi mums būtu jārod jauni risinājumi un jaunas iespējas to atbalstīt. Ir arī otrais pīlārs lauku attīstībai, lauku rajonu attīstībai un pilsētvidas attīstībai Mums ir iespējas ar dažādiem instrumentiem, esošiem instrumentiem uh, palīdzēt un rīkoties, ir tīpaši pēc 13. gada. Klimats izmaiņas uh, uh, ir arī kaut kas, uz ko jāskatās. Piemēram, ziemeļu reģionu meži ir ātraudzīgāki, bet tie ir daudz vairāk pakļauti uh, Eh, klimatu pārmaiņu radīto negati, radītajām negatīvajām sekām. Savukārt dienvidu rajoni ir vairāk uh, pakļauti mežu ugunsgrēkiem. Un tad mums ir vidus, eh, vidējais Eiropas mežu josla, kur, um, kur ir it kā starp šiem diviem ziemeļu un dienvidu mežu joslām. Un mēs varam koordinēt uh, to Eiropas līmenī. Ja mēs skatāmies uz statistiku, mums ir jāsaprot, ka mums ir nepieciešama unificēta, jeb vienot informācijas veida saņemšanu. Mēs nedrīkstam mākt klajā ar jauniem indikatoriem vai kritērijiem, kas tikai vēl vairāk palielinās birokrātisko slogu un statistisko slogu. Bet tāpat laikā mums ir jāņem vērā esošā statistika, lai varētu uh, lai varētu mežu, mežus saglabāt. Mums vajadzētu vairāk veicināt un apsveikt tās programmas, kuras ir attiecīgajās dalībvalstīm. Es domāju, ka tām vajadzētu meklēt arī papildus finansējumu. Ne tikai meklēt, bet arī atrast. Paldies! Lielas paldies! Nikolais Kūkungs saka priekšsēdētājs tagad. Es sākšu debates, ir vairāki jau pierakstījušies runātājs, runātājs sarakstā Šulta kungs lūdzu vispirms. Un tad ek, Ekas kundze. Ekas kundze sāka, viņai nav izslēgts mikrofons. Sorry, was on. So, it's better? Good, thank you. Well, and... Paldies, es arī varētu tikai pateikties referentam par ārkārtīgi jauko diskusijas atklāšanu šai sakarā. Meža saimniecības lieta ir, vai mežu lieta ir ārkārtīgi svarīga kā Eiropas, vienotā Eiropas eh, lieta, jo tā taču. Uh, pārklāj 42% no Eiropas zemes, bet tā pašā laikā tas ir kaut kas ļoti maziņš. Man prieks, ka a, apvienotās nācijas atzīst a, Eiropas mežu svarīgumu. A, pasaulē. Tas ir ļoti svarīgi, uh, it īpaši ņemot vairā bioloģisko da daudzveidību, kā arī sociālis, uh, sociālo un ekonomisko aspektu, kā arī, protams, klimata pārmaiņas, kas jau tika pieminētas. Es esmu uh, ēnu referente no Alda grupas nekai, ne tikai šajā komitejā, bet arī uh, rūpniecības komitejā, un es gribēju uzsvērt, ka šis sektors uh, dod uh, vai 9% uh, no kopējā IKP apgrozījuma. Un ir vairāk kā 350 tūkstoši dažādu, um, dažādu rūpn, ražotņu, kas saistīts ar mežu, uh, ar mežiem. Un ir arī tik daudz darba vietas līdz ar to, kas saistīts ar mežiem. Uh, Un eh, sākotnēji runājot par mežu saglabāšanu, lai saglabātu mežus tādā stāvoklī un uzlabotu to stāvokli, mums ir jādomā par to ilgtspējību. Protams, to arī jās, jāsagatavojās iespējām klimata pārmaiņām. Tas, ko mēs šobrīd darām ar CO2 samazināšanu, tas ir. Uh, tas, nav, tas nav pietiekami. Uh, Eh, bet nu, tas ir labāk nekā nekas. Protams, ka pastāv briesmas, ka ilgspējīgas mežniecības uh, turpināšana uh, varētu pie, nonākt, novest pie tā, ka uh, koksnes izmantošana samazināsies, ka palielināsies ka, paliels, ka palielināsies tādu materiālu izmantošana koksnes vietā, kas na, nav atjaunīgi, tātad, kas nesadalās. Un tā vietā, ka, kur tiek lietots šobrīd um, koksnes materiāli, tiks lietot plastikas vai dzels materiāli, kas ir absolūti ne, nepārstrādājošamies. Uh, līdz ar to uh, man jārunā arī par piederības jautājumu. Tātad, uh, Eh, piedarības jautājums, jeb eh, īpašnieku jautājums, kas būtu jārun, jārunājams Eiropas līmenī. Vai mežiem jāpieder privātajiem vai valsts īpašniekiem, kas ir ļoti svarīgi un tas ir iekļauts arī sākotnējā tekstā. Mums ir jāskat, lai visas iniciatīvas, kas uh, ir ar, sāk, skar ar me, meža industriju, mm, runāt nevis par uh, par vairāk par aizsargāšanu vai pretošanos, bet gan par piemērošanos klimata izmaiņām. Mēs nenovērsīsim klimata pārmaiņas, bet mums jāspēj pielāgoties. Piemēram, dažas sugas, kas tā mežu samazināšanās dēļ izzūd no Kanādas, parādās Eiropā, un mums jāspēj tam piemēroties. Mums ir jābūt ļoti labai ļoti labām informācijas apmaiņām, labāko, labāko prakšu apmaiņai, tad pat mums būtu nepieciešams standartu noteikšana te un tehnoloģiju apmaiņa ar labākajām praksēm, tehnoloģijām ne tikai Eiropas iekšienē, bet arī par uh, vis, visā ANO teritorijā, it īpaši tad, kad ANO runā par vidas pārmaiņām un, un, un vidas piesārņošanu, par klimatu pārmaiņām un vidas piesārņošanu. Šeit mums ir arī jāsaglabā subsidiaritātes princips, mums ir jādomā par Eiropas vadlīnijām, bet te pašā laikā jārespektē arī subsidiaritātes princips uh, šajā jautājumā. reģionālais attīstība, meža reģionālā attīstībā ir milzīgi svarīgi. Īpaši tad, kad mēs runājam par kopējās lauksaimniecības politikas reformu pēc 13. gada, šeit vajadzīga uzsvērtā ja pastiprinātā koordinācija Eiropas iekšienē starp Briseli un Eiropas valstīm, un mēs tādējādi varam tikai panākt vēl vairāk. Pagājušajā uh, reizē es ar referentu vienojos, ka uh, ziemeļos, dienvidos, rietumos, austrumos ir tik dažādas situācijas, ir tīpaši attiecībā uz mežu gan um, piederību, tradīcijām, vēsturi, apsaimniekošanu, gan arī mežu kā tādu, tātad bioloģiskās daudzveidības atšķirības pastāv. Un mums jāveido Eiropas Savienībā Eh, tāda mežu politika, kur eh, meži varētu ar visām šīm te daudzveidībām līdzās pastāvēt. Ja mēs skatāmies vēsturiski, kā tas ir noticis iepriekš, ja mēs nācām klajā ar kaut kādiem jauniem uzdevumiem, tad vislabāk eh, jauno likumdošanu spēja ieviest tieši paš, pašas dalībvalsts. Līdz ar to mēs nedrīkstam uzlikt kaut ko no augšas, no, e, no Briseles, bet jāļauj dalībvalstīm piemēroties un adoptēt jaunāko likumdošanu pašām pēc saviem ieskatiem. Paldies! Došu vārdu Eikas kundzei. Eh, pela sua importância em termos genéricos. Paldies! Eh, Jāteic, ka šī ir ārkārtīgi svarīga videi problēma, un es pateicos par to, ka tā vispār ir iekļauta darba kārtībā. Šī tēma ir ārkārtīgi cieši saistīta ar lauksaimniecību. Eh, ziņojumā mm, norādītais, manuprāt, ir atbilst patiesībai. Referents faktiski ir eh, iekļāvis veselu virkni tādu tēmu un aspektu, kas ir svarīgas, un viņš jau pašā sākumā norādīja, ka Protams, pieeja šai tēmai ir ārkārtīgi plaša. Un, ja mēs un, un principā pieeja kvalitātei ir ļoti plaša un vispārīga. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim uh, nonākt pie vēlamā rezultāta. Daudzi no uzdevumiem ir dalību valstu atbildības jomā, tāpēc šeit ir ļoti svarīga sadarbība un koordinācija. Es uzskatu, ka mūsu priekšā ir pamatīgs izaicinājums attiecībā uz dalību valstu sadarbību un koordināciju no Eiropas Savienības puses. Tikai tad, ja mēs tiksim ar šo izaicinājumu galā, mēs eh, būsim spējīgi ieviest eh, īpašus pasākumus un līdz ar to arī samazināt izmaksas. Mēs kļūsim efektīvāki un te pašā laikā tērēsim mazāk līdzekļu. Tomēr es uzskatu, ka divas lietas ir jāpatur prātā, ja mēs vēlamies efektīvi rīkoties. Pirmām kārtām tā ir mēžu sagatavošana, pielāgošanas pasākumi klimata pārmaiņam. Un ir, protams, ārkārtīgi liels uh, izaicinājums uh, tikt galā ar šo uzdevumu, jo meži ir ārkārtīgi daudzveidīgi, tie ir daudzveidīgi arī Eiropas Savienības valstīs. Un ir vēl ir otrs aspekts, kur mēs nedrīkstam aizmirst, un tā ir aizsardzība. Pielāgošana, protams, ir svarīga, bet mums ir jāsargā tas, kas mums ir. Mums ir jāaizsargā meži. Un mums. Uh, vienlaikus ir arī jāpielāgojas klimata pārmaiņām. Aizsardzība šeit ir ārkārtīgi svarīga. Es domāju, ka tas ir viens no aspektiem, kas eh, ir diezgan maz ņemts vērā, taču tas ietver sevi lielas problēmas, piemēram, domājot par Portugāli. Tur ir diezgan uh, ievērojami cipari pēc vasaras ugunsgrēkiem. 70% Eiropā sadegušo mežu platību ir sadeguši tieši pie mums. Un uh, Un vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku šajā mežsaimniecības sektorā ir nodarbināti, un vairāk nekā 3% IKP rodas tieši no šī sektora. Un tāpēc eh, šis sektors ir jāņem vērā arī Eiropas Savienības finanšu instrumentos. Protams, eh, ir jābūt pasākumiem, kas sagatavo mūsu nākotnē, taču mēs nedrīkstam aizmirst to, kas mums jau ir Mums jau no paša sākuma jāsāk ar to vērtību sargāšanu, kas mums ir jau šobrīd. Un tas bieži vien tiek aizmirsts. Paldies! Paldies, Glatenvelders! Es uzskatu, ka referents ir lieliski norādījis ka klimata pārmaiņas var var uh, novest pie aizvien lielākas uh, sausuma ietekmes uz mūsu mežiem. Tāpēc mums uh, kopā ar dalību valstīm ir jāmēģina panākt, lai tiktu stādītas tādas koku sugas, kas labāk pacieš sausumu un jo īpaši tādos mežos, kur citi koki nespēja izdzīvot. Te ir jārunā jo īpaši par tām dalību valstīm, kur, kuras neatļauj šādu koku stādīšanu, jo šie koki dabiski neaug šajās valstīs. Klimata pārmaiņas ir novedušas pie tā, ka uh, Vienas koku sugas ir kļuvušas par dzīvot spējīgākas nekā citas, un tās ir tās, kas labāk pārcieš sausumu. Vēl viens aspekts, ko es vēlējos minēt, ir eh, mums atmaksātos, ja mēs Eiropas Savienības programmas eh, labāk pārbaudītu. Piemēram, Ungārijā ir plaši apgabali, eh, kur spontāni veidojas meži Vides aizsardzības programma ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība, eh, koki tiek eh, nocirsti un tiek veidoti jauni meža apgabali. Piecos līdz desmit gados eh, sāksies atkal jauns spontāns meža veidošanās posms, un faktiski šie 5 līdz 10 gadi tiek pazaudēti, jo šī procesa dēļ Eiropas Savienības finansējuma rezultātā šie koki tiek nodzirsti. Vairākos uh, apgabalos, atbilst, kas, kas ir iekļauti Natūra 2000 programmā, ir uh, runa arī par spontāno mežu veidošanos. Un tur šie meži ir uh, nosaukti par mazāk vērtīgiem, Un, eh, protams, eh, ka būtu prātīgāk apzināti stādīt konkrētas koku sugas un eh, kontrolēt veidot mežus. Lielāks koku daudzums palīdz piesaistīt vairāk CO2 un arī ražot vairāk izēvielu Eiropas Savienībai. Tāpēc to ir ļoti būtiski uzsvērt. Turklāt Eiropas Savienībā ir virkne tādu blakus jomu, piemēram, eh, autoceļu, kur pavisam noteikti būtu izdevīgi stādīt kokus. Ja autoceļu garumā tiktu sastādīti koki, tas pavisam noteikti būtu ļoti produktīvs pasākums. Martinam vārds. Es eh, piekrītu gan tam, ko referents teica, mm, arī tam, eh, kā dokumentā ir eh, definēts mežs. Es domāju, ka mežs ir tur, kur ir koki, bet nē, ir pat definīcija. Un, ja, ja, ja 10% platības ir klāta ar kokiem, tad tas jau esot mežs. Es domāju, ka Eiropā Mums steidzami ir vajadzīga kopīga meža aizsardzības politika, mežu ekosistēmas uh, ir uh, godam pieminētas, taču meži daudzās valstīs nebūtu nav prioritāšu sarakstā tik augsts, cik tam vajadzētu būt. Un eh, ir jāņem vērā meža funkcijas attiecībā uz klimatu, attiecībā uz ekosistēmām. Uh, Un, eh, protams, ka ziņojumā ir plašas eh, darbības jomas, tostarp arī meža ugunsgrēki. Un šī meža aizsardzība ir steidzami vajadzīga. Vēl Eiropas Savienībā ir vajadzīgas pieejas, kas iekļauj mežu izmantošanu kopīgā koncepcijā starptautiskā līmenī ir konkrēti standarti, certifikācijas sistēmas, kas, manuprāt, ir labs pamats eh, mežu izmantošanai. Nākotnē tiek eh, paredzēta lielāka, lielāks eh, koksnes izēvielu daudzums, kas tiks izmantots atjaunojamai enerģijai Un tāpēc ir eh, jānosaka, cik liels daudzums ir vajadzīgs, eh, kurā brīdī iestājas resursu pārtēriņš, tāpēc es domāju, ka mums ir jāizveido Eiropas līmeņa standarti. Daudzos reģionos aug, eh, varētu teikt, nepareizās koku sugas, kas tur tiek stādītas. Un uh, Tāpēc uh, ir vajadzīga ekoloģizācija meža jomā. Es domāju, ka laba politika attiecībā uz mežiem uh, stiprinās uh, kopējo ticamību tēlu un spēlēs lielu lomu nākotnē. Jo liecinās par to, ka Eiropas Savienība pat kaut ko dara savu mežu aizsardzībai, un, eh, un, eh, un veido arī ekoloģiskos mežus, kuriem ir ekoloģiskās funkcijas, nevis kur nekalpo izēvielam. Un līdz ar to mēs arī paši šķitīsim uzticamāki. Paldies, Paldies Mārtiņa. Tagad uh, Luis Kapula Šantus, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies priekšēdētāji Adzijo, kas uh, izteikušies ir, gribē, eh, ir izplauduši to, ko es jau gribēju pateikt, bet tas, ko es vēlējos pateikt referentam, ir eh, pirmkārt jau tas, ka es tik ļoti priecājos par to plašo spektru, kas iekļaut šajā atzinumā, bet otra lieta, ko es vēl gribēju uzsvērt, ir tas, ka mums būtu nepieciešams pastiprināti iekļaut uh, mūsu bažas attiecībā uz eh, um, KLP nākotni. Es negribu uzsvērt vēl un vēl mežu svarīgumu, mēs saprotam to un arī saprotam, ka meži ir tik dažādi Eiropas Savienībā, bet mēs zinām, ka otrais pilārs KLP kalpo par pamatu mežu nākotnē Eiropā un mums jāuzsver eh, šis komponents un jā, jāatsaucās uz otro uh, um, pīlāru, un to nedrīkst aizjānot uh, subsidiaritātes princips. Un mēs nedrīkstam visu laiku tikai atsaukties uz subsidiaritātes principu. Un uh, tas jau, ko Portugāles kolēģis teica, 2005. gadā bija uh, pirmo reizi tika novērot kaut kas tāds, ko es visu laiku uzskatīju par neiespējamu. Proti, Portugālē bija tik daudzi uh, mēžu ugunsgrēki un uh, vairāku dienu un nedēļu laikā bija uh, milzīgas vētras, vētras, bet tur uh, tam nesakoja šīs vētras, neiekļāva sevī nekādu lietu, jo uh, mitrums gaisā bija tikai 10%, bet te pašā laikā bija ārkārtīgi daudz zibeņi. Uh, Uh, kas izraisīja uh, meža ugunsgrēkus. Iepriekšējos gadsimtos mēs tikai cirtām, cirtām kokus, cēlām kuģus, uh, cēlām mājas un uh, neskatījāmies un nedomājām par meža atjaunošanu. Līdz ar to bija mīr, virkne ar kokiem, atraudzīgiem kokiem un koku stādiem, ko mēs, ar ko mēs centāmies aizstāt savas, savus mežus Uh, ilgtermiņā mēs nevarēsim par mežu aizsargāšanu, ja mēs nevarēsim uh, pamatot savas darbības un balstīt savas darbības finansējumā, kas nāk no programmām, kas tām paredzētas. Mums jāiekļauj vēl papildu šādi priekšnoteikumi, lai tā varētu darboties arī nākotnē. Paldies! Paldies! Es gribētu uzdot Aņutas kungam runāt. Uh, Tagad priekšēdētāja kungs, mēs atkal baidamies no šiem te vārdiem klimata pārmaiņas. Mēs eh, pagājušajos, div, pagājušos eh, divos gados mums bija liels sniegs un pagājušos divos gados mums bija arī liels sausums. Uh, un mēs nevaram vienkārši vienmēr teikt, ka uh, viss mums ir negaidīti, ka kaut kas atnācis negaidot, ka kaut kas bijis pārāk, uh, ziemas bijuši pārāk bargas, vasaras pārāk karstas un tā tālāk. Varbūt, ka tas nav pareizi te ierakstīts, bet nākotnē te ir eh, rakstī, paredzēta arī vispārēja uh, temperatūras samazināšanās, jeb globālā uh, at, Eh, atsilšana, vai tas tā ir pareizi un vai kam tad mums jāgatavojās nākotnē. Paldies! Tagad došu vārdu komisijai. Turnāre. E. Un konkrēti Šulta kungam, kurš mums e, kaut ko pastāstīs, un tad arī Nikolais kungs noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies referentam. Un es redzu, ka ne tikai referents, bet arī visi pārējie godājumie parlamentārieši ir redzējuši un sapratuši, cik plaša ja ir šis jautājums attiecībā uz mežu un mežu klimatu pārmaiņu jomā. Mēs esam runājuši gan ekokon komitejā, gan arī citās komitejās, un līdz tāpat kā šis atzinums, uh, Mums tikai jāpiekrīt, ka tas ir ļoti labs dokuments, ka šī zaļā grāmata ir labi sagatavota. Tai nav tikai ekoloģisks piesitiens, bet tai ir arī mm, daudz, tajās uzsvērt arī tādas meža funkcijas, uh, kuras mēs citkārt esam aizmirsuši un kas nav citos dokumentos minēts. Mēs esam nākuši klājā ar šo zaļo grāmatu. Uh, tādēļ, ka pagājušajā gadā mums lūdza uh, veidot šo zaļo grāmatu tīpaši klimata pārmaiņu sakarā. Tāpat uh, baltā grāmata, m, mm, tā bija paredzēts, kā mēs uh, uzlabosim un pārstrādāsim arī savu mežu stratēģijas dokumentāciju. Un šobrīd mēs esam uh, padomas darba grupās par to runājuši, notiek vēl turpminās diskusijas. Uh, Mēs runājam arī par mežu ugunsgrākiem, mēs saprotam, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, mēs strādājam pie prevencijas pasākumiem, arī zaļajā grāmatā tas tiks iestiprināts, mums bija augstā līmeņa konferences pavasarī Spānijā par mežu ugunsgrākiem un to prevenciju, mēs esam sākuši uh, jūlijā arī publiskās debatas un konkulē, konsultācijas. Mums šobrīd ir 260 atbildes, kuras nepieciešams arī izanalizēt. Un šobrīd um, pādome mums ir lūgusi uh, līdz gada beigām, balstoties uz šīm publiskajām debatēm, uh, dot savu izvērtējumu. Es ceru, ka mēs līdz šim laikam arī būsim uh, spējīgi izanalizēt visas atbildes. Ir dažādas arī uh, Nacionālās asociācijas, tāpat kā arī bišu um, asociācijas, par ko mēs iepriekš runājam, kas arī ir tieši atkarīgas no klimata pārmaiņām. Parlaments, es redzu, ir uzmanīgi e, iepazinies ar zaļo grāmatu un tām, kā vienmēr ir savs vārds sakāms, mēs esam tagad gatavi uh, savu uzmetumu uh, vistuvākajā laikā uh, turpināt uh, diskutēt ar referentiem, kā jau tas ir šajā gadījumā, tā kā es domāju, ka es vēlreiz sev tikai varu atkārtot, ka šis jautājums nav nolikts mūsu galdu atvilknē vis tālākajā, bet ka tas ir uz galda un ka mēs strādājam pie šīs zaļās grāmatas un gaidam jūsu atzinumu. Paldies! Bene, ringraziamo Labi, saka priekšsēdātājs, pateicamies Šuldukungam un visiem, kas izteicās, un tagad es dodu vārdu Nikolēsku kungam, kurš mums pasāsta par saviem secinājumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās par visiem argumentiem. Es jums varu eh, vēlreiz pateikt, ka es katrā ziņā ņemšu vērā jūs ierosinājums, kad es strādāšu pie sava ziņojuma. Es arī pateicos komisijai par visu papildu informāciju, vēl es gribētu uzsvērt vienu lietu. Protams, ir īpašas bāžas mūsu kolēģos runājot par mēža saimniecības nākotni, bet es gribētu sacīt, ka patiesībā tas nav šī ziņojuma pētniecības mērķis. Es, eh, protams, ka mēs, mūs uztrauc tas, kas notiek ar eh, tropu mežiem vai citos reģionos esošiem mežiem. Bet eh, šī tēma tiks skatīta citā ziņojumā. Un vēlreiz gribu jums sacīt, ka es ņemšu vērā visus šeit izskanējušos viedokļus, ja jūs varat sniegt savu ieguldījumu iesniedzot grozījumus, jūs to drīkstat darīt, jo mūsu atzinumam jābūt pēc iespējas pilnīgākam. Paldies! Paldies! Ļoti labi saka priekšsēdētājs. Paldies Nikolesku kungam, paldies visiem. Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības 15. punkta viedokļu apmaiņu par stāvokli ziedu kultūrā. Un es tūlīt pat var, gribu sveikt uh, Giuseppe Politi, kurš ir Itālijas uh, lauksaimniecības asociācijas uh, priekšsēdētājs. Un uh, ziedu nozarē darbojas jau kādu laiku. Bieži vien mums šajā uh, komitejā nemaz nav runa par e, ziedu nozaru, kaut arī tā ir svarīga nozara Eiropas Savienībā. Patiesībā Eiropas Savienība ir pirmais dekoratīvā ziedu un augu ražotājs. Un e, līdz šim e, it kā vajadzība nebija pieprasīt palīdzību no Eiropas Savienības fondiem šai nozare, taču ņemot vērā lielo konkurenci un eh, arī pašreizējo situāciju, mēs tomēr esam nolēmuši komisiju, lūgt komisiju pievērsties šim jautājumam. Un tāpēc gribētu aicināt komisijas pārstāvi izteikties, un pēc debatēm viņš arī atbildēs uz mūsu jautājumiem. Lūdzu, politīkungs, vārds jums. Paldies! De Castro kungs, saka politīkungs, godājumie deputāti, cienījumās deputāts. Eh, pateicos, ka uzaicināt mani izteikties šajās debatēs. Eh, es gribu izmantot šo iespēju, nodot sveiciens no visiem Itālijas lauksaimniecības un ziedu nozares asociācijas biedriem. Mana eh, sieva ir ir puķkop no Ligūrijas reģiona. Un eh, līdz ar to viņai arī bija iespēja Sanremo organizēt ziedu nozarei strādājošo fórumu. Tā ziņā mēs varējām kopā ar visām iesaistītām pusēm apspriest mūsu problēmas, kas, kuras es jūs ar īsumā izklāstīšu ziedu nozare, eh, tās apgrozījums ir pārāk par, vairāk par 20 miljārdiem eiro gadā. Runājot par Itāliju, manu valsti, eh, te ir runa par 36 tūkstošiem eiro, un tas ir vairāk par 100 eh, tūkstošiem nodarbināto šajā jomā. Un runājot par brīvo tirgu, kā jau pieminēja, uh, Dekastro kungs, mēs līdz šim neprasījām nekādu finanses, papildu finansējumu, bet tagad tas kļūst aktuāls. Ir tāds uh, stereotips, uh, ka šī nozara esot bagāta un tā ir iespēja pašai sevi nodrošināt bez īpašiem papildu pasākumiem. Uh, iespējams, ka pagātnē šai nozarei problēma tiešām bija mazāk nekā citās nozarēs. Uh, Tomēr arī šo nozaru tagad ir skārusi globālā krīze un pastāv dažas specifiskas problēmas, kuras mēs esam secinājuši, konstatējuši. Šīs grūtības ir saistīts ar eh, visiem Eiropas Savienības reģioniem, te nav runa tikai par Itālijas ziednozarei strādājošiem par eh, vairāk par 26% samazinājusies eh, platība, kurā tiek audzēta ziedi Itālijā, bet līdzīgs tendence arī citos, Itāli, eh, citos Eiropas Savienības reģionos. Un arī imports ar vien pieaug. 74% no visiem ziediem, kas tiek pārdoti, grieztiem ziediem tiek pārdot Eiropā, patiesībā nāk no trešām valstīm. Un šī konkurence ir milzīga. Pagājuši gadu, piemēram, par 50% samazinājās rozes cena Eiropā. Un tagad eh, tās cena ir 14 centīmi. Agrāk bija 35. Un tas uh, ir saistīts ar īpaši labvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem, piemēram, Āfrikā vai Āzijā. Uh, dažu šķirņu audzēšanai, bet tas saistīts arī par zemējām, ar zemējām dabaspēku izmaksām tajās reģionos. Un eh, arī daudzi Eiropas uzņēmumi ir vienkārši pārvietojušies uz eh, attīstības valstīm. Bet te ir arī jāņem vērā enerģijas izmaksas Eiropā un arī ļoti stingros uh, sanitāri, ar veselību un ar vīdu saistītos noteikumus. Protams, eh, jāņem vēl vērā tās, ka daudzās trešās valstīs tiek, eh, tiek eh, audzēti ziedi Un eh, te, protams, eh, konkurence ir diezgan negodīga, jo trešās valstīs noteikumi nav tik stingri. Te mums ir jāpadomā par eh, īpašo atbalstu, kas varētu tikt gadī, sniegt gadījumos, kad lielie, kad ziedaudzētāju uzņēmumi pārceļas uz trešām valstīm. Un te arī jādomā par dabas resursiem, piemēram, ūdeni Problēmas ir ļoti sarežģītas. Manis pārstāvētās konfederācijas skatījumā visas tās problēmas ir jārisina ar veselu virkni instrumentu, lai varētu uzlabot situāciju nozare kopējās lauksaimniecības politikas reforma, kuras ietvaros tiek prasīta palīdzība dažādiem uzņēmumiem šķiet absurdi, eh, kā Eiropas Savienība sniedz finansējumu uzņēmumu, kas pēc tam pārceļas uz trešām valstīm, kurās tad lūdzu tiek ražota tā produkcija, kas pēc tam konkurē mūsu tirgu. Un līdz ar to ir samazinājusies eh, produkcijas apjoms Eiropas Savienības uzņēmumos, un varbūt tāpēc ir vērts padomāt par īpašu uh, aizsardzības procedūru. Tāda jau tika ieviest citos gadījumos. Te ir arī jāizvērš lielāka harmonizācija ar trešām valstīm, īpaši pesticīdu laikā, pesticīdu ziņā arī jānodrošina labāka kontrola saistībā, bīstamai, um, saistībā ar bīstamajām vielām. Un tas būtu arī patērētāju interesēs. Uh, lai izvairītos no parazītu, iz, parazītu izraisīto slimību ieceļošanas Eiropā. Un tad vienādām jābūt prasībām gan importētajiem produktiem, eh, gan arī šeit Eiropā audzētajiem produktiem. Jābūt ir atbilstībai eh, vienādām prasībām attiecībā uz visiem reģioniem. ziedu nozari. Kā tā būs pēc 2013. gada? Vairs nav, nav pamata uzskatīt, ka, ziedu, ka šī nozara, ziedu nozara, m, mm, ir pilnīgi neatkarīga no citiem lauksaimniecības sektoriem. un te ir arī jāparedz īpaši, īpaši finansējuma instrumenti inovācijām, piemēram. Un tā, un arī pētījumiem ir jāparedz, eh, jāparedz līdzekļi, un tas attiektos arī uz enerģijas eh, taupīšanu, piemēram. Paldies par jūsu uzmanību, un nobeigumā es gribētu sīt. ka mana organizācija, tātad visi ziedu nozarei strādājušie Eiropā, uh, gribētu arī turpmāk eh, ražot ziedus. Tas arī viss, ko mēs eh, gribētu lūgt. Vēl es gribētu atgādināt, ziedi nav uzskatījumi tikai par kaut ko dekoratīvu, tas ir arī dabas skaistuma simbols, un eh, tas arī garants mūsu vislabklājībai. Paldies! Paldies, politīkums saka Dikastro kungs. Šīs debates manā skatījumā ir visnotaļ svarīgas, jo ziedu nozarei strādojošo Eiropā ir daudz. Ir arī problēmas, kuras jūs pieminējāt, tas ir ļoti konkrēts problēmas saistībā ar uzņēmumiem. Tagad debates eh, ir tiek pavērsi, un Jahogan kungs, un pēc tam Tarabela kungs. Marks, Mark, lūdzu. Paldies, priekšstādātā kungs ar lielu uzmanību klausījos eh, politikunga priekšlasījumā, un man jāsaka, ka viņa sacītais tiešām atbilst mūsu paustajām bažām, īpaši saistībā ar šo rozes eh, samazināto cenu, tāpēc, eh, ka citos kontinentos ir labāki stāv, labāki dabas apstākļi, vai tas būtu Dienvidamerikā vai Āfrikā, tad tas skaidrs, ka viņš runā par Kolumbiju un Kēniju, jo skaidrs, Kēniju, jo no turienes nāk šie ziedi. Un varbūt, ka arī no citām valstīm, bet pārsvarā tieši no šīm. Un te, protams, rodas jautājums par eh, vides normām, standartiem, vai tie tiek ievēroti Pirms dažiem gadiem man ir bijusi iespēja satikties ar Kolumbijas uh, ziedu ražotājiem, arotbiedrību pārstāvjiem, un viņi sūdzējās par to, ka tur valdīja briesmīgi ražošanas apstākļi. Šie cilvēki strādā ar pesticīdiem, basām kājām, bez maskas Un e, viņi nodzīvo apmēram 40-50 gadu. Tas arī viss, jo viņi ir pārāk saindējušies ar visiem tiem pesticīdiem. Un e, e, te tika noslēgts brīvā, brīvās tirzniecības nolē, nolē, nolīgums, neņemot vērā šos aspektus. Es gribētu zināt, kā vai ir kaut kas mainījies, vai tiek pārbaudīts šīs ražošanas standarti. Un Mēs zinām, ka Vācija ir izstrādājusi eh, ražošanas standarta eh, marķējumu, kurā tā atainojas sociāli, ekonomiskie eh, apstākļi. Es gribētu zināt, vai tas ir mm, arī gājis kaut kur tālāk ārpus Vācijas, kā ir attīstīties šī situācija, un ņemot vērā šo masīvo ziedu importu, Eiropas Savienībā, es gribētu zināt, kā ir uh, attīstījušies šie ražošanas standarti. Un ņemot vērā šos eh, da, darba apstākļus, kas man tapuši zinām citos reģionos, tad skaidrs, ka te nav runa par kādu godīgu konkurenci. Bet mums katrā ziņā ir jāizdara spiediens uz šīm valstīm, lai tās uzlabotu savas ražošanas normas un jāizdara arī spiediens uz eh, tiem uzņēmumiem, kas pārceļ no Eiropas uz eh, citiem lētākiem reģioniem. Es ceru saņemt atbildes uz eh, visiem maniem jautājumiem no komisijas puses. Paldies! Paldies, Mark! Komisija, protams, mums atbildēs. Tas ir Sanko Dženātā kungs, Sanko ģenerāldirektora pārstāvis. Jēgles kundze kundz grib izteikties. Lūdzu, Elizabete. Paldies, priekšsēdētāji. Tāra Bēlas kungs jau pateica lielu daļu no man sakāmā, un es varu atbalstīt tikai to, ko viņš jautāja. For, jauki, ka mums eh, frakcijā ir viens un tās pašas domas. Bet man ir pāris papildi jautājumi. Šī nozara ir eh, ļoti svarīga nozara. Es eh, to, ka eh, Vācijas pārstāvu var tikai apstiprināt. Vācijā vasarā es apmeklēju lielu uh, puķu audzētavu, un uh, tur ir uh, tādas grūtības kā dārgs darba spēks, uh, lieli ziedu aizsardzības uh, līdzekļu izmaksas. Un uh, Tāpēc ir jājautā papildus tam, ko Marks jau jautāja, cik eh, lielā mērā Eiropā ir prog progresējusi harmonizācija šajā jomā, kādās, eh, kādās apakšjomās eh, ir jāveic vēl papildu harmonizācija. Un es ar lielu lepnumu uzklausīju uh, to, ka ziedu tirgus ir spējis brīvā tirgus apstākļos eh, labi funkcionēt. Bet, eh, protams, ka nākotnē palīdzība no KLP puses un no Eiropas Savienības puses tiek gaidīta un, un, un uz to tiek cerēts. Tāpēc varbūt, ka mēs varētu dzirdēt, kādā veidā par šīm lietām tiek runāts, kādā formātā. Uh, Un varbūt eh, mēs varētu padomāt par to, kas palīdzētu šim sektoram visā Eiropā kopumā un kas nē, proti kādu kopīgo ceļu mēs varētu izvēlēties. Paldies, Elizabete. Tagad Delanžas kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, pateicos par šo sniegto ievadu. Es lielā mērā piekrītu jūsu situācijas analīzei. Varētu teikt, ka Eiropā valda krīze. 7% no manā valstī ziedu biznesā iesaistītajiem bijuši spiesti pamest šo uzņēmē darbības jomu. Es neesmu droši, ka piekrītu visiem risinājumiem, kas ir ierosināti. Daži no šiem risinājumiem, piemēram, ir tikuši ierosināti no Itālijas organizācijas puses, bet es neesmu droša, vai mums vajadzētu visā Eiropas Savienībā izvēlēties vienu un to pašu pieeju. Runājot par piezīmēm attiecībā uz ražojumu pārsūtīšanu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka te ir jāteic, mums ir vienotais iekšējais tirgus, bet struktūra fondi līdz šim ir tikuši izmantoti, lai, šos, eh, lai šo ražošanas novirzīšanu iedrošinātu. Es domāju, ka šie jautājumi mums ir jāskata Eiropas kontekstā. Vai būtu efektīvi apgalvot, ka mēs no vienas puses vēlamies atbalstīt šo nozari, bet no otras puses izmantojam struktūra fondus, lai panāktu neproduktīvas eh, ietekmes. Tomēr, kad runa ir par risinājumu rašanu šai problēmai, ehm, risinājumam ir jānāk no pašas nozares. Mēs varam sekmēt tādus pasākums kā mārketingu, reklāmas akcijas, mēs varam veicināt energotaupības pasākumus, piemēram, mēs varam uh, popularizēt uh, siltumnīcas, kas ir CO2 neitrālas, vai siltumnīcas, kas ražo siltumu arī blakus esošajiem dzīvojumiem rajoniem. Uh, Vēl viens ceļš, ko mēs varētu izvēlēties, ir inovācijas. Ir svarīgi, lai mēs parlamentā darītu visu, kas ir mūsu spēkos, lai eh, mēs eh, varētu šeit eh, šī jomai saglabāt sugu veidošanas izņēmumu statusu, šķirņu veidošanas statusu. Ja viss tiks patentēts, tad kā sugu veidotāji varēs turpināt strādāt pie šķirņu izmantošanas, veidošanas. Nākamajā Strasbūras uh, sesijā mēs runāsim par šo rezolūciju. Es gribētu jautāt kolēģiem, vai mēs varētu izmantot šo audzētāju izņēmumu, lai, uh, lai, lai varētu risināt specifiskus jautājumus, kas, uh, kas, kas saistīti ar uh, ziedu audzētājiem. Uh, Es arī vēlētos, lai būtu vienlīdzīgs spēles laukums, e, ja runa par importu un pašmāju ražojumiem. Varbūt mēs varētu atbalstīt eiro logo ideju, bet e, varbūt mēs varētu paraudzīties arī uz e, projektiem un iniciatīvām šajā jomā vispārīgi. Un visi beidzot tik viens zina, ka ziedi ir patēriņa prece. Bet mums vajadzētu izvairīties no jaunas paralēlas lauksaimniecības sistēmas veidošanu, ko pārējie uzskatītu par protekcionismu soli. Es esmu dzirdējusi, kā cilvēki aicina mūs atbrīvoties no pasākumiem palīdzēt uh, nabadzīgākajām attīstības valstīm. Uh, Protams, ka notiek imports ar Āfrikas valstīm, bet vai tagad mēs varētu slēgt robežas ar šīm valstīm? Es nedomāju, ka ziedu sektoram tas darītu kaut ko labu. Tāpēc eh, es piekrītu lielai daļai no analīzē teiktā. Uh, Bet, kad ir runa par eh, risinājumu rašanu, ir vajadzīga turpmāka debata. Es domāju, ka mums vajag tālredzīgākus pasākums 21. gadsimtam, kas ir vērsti uz eh, sektoru specifiku. Paldies, vārds Martinam. Eh, protams, ka te mēs lielā mērā varam runāt par Mm, labklājību un tādiem jautājumiem, bet es varētu atbalstīt Tarabellas kungu attiecībā uz uh, standartiem ziedu ražošanā Eiropas Savienībā un to saikni ar citām valstīm. Nav tā, ka mums vajadzētu jaunas robežas veidot, bet mums vajadzētu analizēt, kādos sociālos standartos un kādos vidas standartos tiek audzēti ziedi. Tāda problemātika pastāv Dienvidamerikā, Kanādā, tā ir diezgan pazīstama problemātika, un es nedomāju, ka daudz kas te ir mainījies. Uh, un, un ka daudz kas mainījies apstākļos, kādos šie ziedi tiek audzēti. Tāpēc e, es domāju, ka tam, kas Eiropā tiek importēts, ir jāatbilst arī Eiropas e, standartiem. Tad, kad notiek divpusējās sarunas, es domāju, ka varētu aktualizēt šos aspektus. Un uh, Visu beidzot runa ir par ziedu nozarē nodarbinātajiem. Daudzās valstīs tā ir ļoti svarīga nozare. Es domāju, ka Kenijā tās ir otrais lielākais eksporta faktors, proti ziedu audzēšana. Taču mums eh, no mūsu puses jāraugās, lai būtu vienlīdzīgi nosacījumi. Tam nav runa ar protekcionismu, bet gan ar standartu noteikšanu, ar saistošu standartu noteikšanu kas derētu, būtu derīgi nevien Eiropā, bet arī audzēšanas valstīs. Ja mēs paraugāmies uz kopējo lauksaimniecības politiku, es domāju, ka te mums ir vajadzīgas vēl turpmākās diskusijas. Bet citādi, kā jau teicu, es esmu ar jums vienas prātis, tā ir ļoti svarīga joma, tostarp arī daudziem mazajiem uzņēmumiem, un tam ir vajadzīgs turpmāks atbalsts. Paldies, Mārtiņ. Mišels. Paldies, priekšstādāja kungs. Ziedu audzēšanas uh, sektors ir uh, ļoti svarīgs, tas nodrošina daudz darba vietu. Tas ir arī attīsties laika gaitā, un tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no enerģijas patēriņa. Es domāju, šie divi pamatelementi paskaidro, kāpēc pārceļas daudzi uh, uzņēmumu no Eiropas uz tām valstīm, kurās ir mazāk labvēlīgi, lētāk tie sociālie apstākļi un arī labāki klimata apstākļi un mazāks enerģijas izmaksas. Kad mēs šeit Eiropas parlamentā eh, runājam par eh, klimata izmaiņām un arī par eh, to, kas būtu būt bijis jāpieņem Kopenhāgenā, uh, tad, protams, ziedu nozara ir tā, kas, protams, eh, gūt labumu no pareizes sistēmas. Bet ziedu nozara Eiropa arī uh, Eiropā nav bijis pietiekoši labi organizēta, jo īpaši runājot uh, par tirzniecību, Pārāk ilgi uh, savā starpā korkun, konkurēja mazi uzņēmumi tā vietā, lai sadarbotos, piedāvātu harmonizētāku produktu un arī varētu stāties ceļā lielam uh, importēto preču daudzumam. Skaidrs, ka mums ir arī jāaicina šajā nozarē strādojošie labāk organizēties Eiropā. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs. Mišela, vēl kāds grib izteikties, lūdzu? Glatfelder kungs, lūdzu. Īslandēs vulkāna krīzes laikā, kad daudzi nevarēja uh, ceļot, es uh, BBC redzēju ziņas par to, cik smaga ir e, ziedu audzētāju situācija Āfrikā, jo viņi nevarēja savu produkciju nogādāt uz Eiropu. Un tie ziedi, kas e, tiek nosūtīti no Āfrikas uz Eiropu, Eiropā tiek tālāk transportēti uh, refrižeratoros. Uh, un uh, tāpēc ir jā, jāpadomā, cik liels ir CO2 nospiedums uh, šajā situācijā. Uh, Tāpat arī Eiropā audzētie ziedi tiek transportēti garākus gabalus. Tāpēc eh, es gribētu teikt, ka šis jautājums ir diezgan ētiski apšaubāms. Vai mums nevajadzētu šiem mērķiem izmantot atjaunojumos enerģijas avotus? Es neesmu no tiem, kas CO2 nospiedumu uzskata par ļoti svarīgu, taču ziedu sektora kontekstā es eh, domāju citādi. Un es atbalstītu uh, turpmāku pētījumu par to, cik liels CO2 nospiedums ir ziedu nozarē. Paldies, tagad Žuzebovē. Es atvainojos, ka es mazliet eh, nokavējos. Es gribu sveikt mūsu kolēģi no Itālijas, kurš pārstāv asociāciju Itālijas. Es ļoti priecīgs, ka viņš šeit ir, un es viņu sveicu no visas sirds. Uh, Runājot par šo ziedu ražošanu, es uzskatu, ka te pastāv vairākas problēmas. Pirmkārt, tas ir jautājums par šiem daudziem ķīmiskajiem produktiem, kas tiek izmantot. Un te ir arī liels piesārņojums. Tas vispirms skar eh, šajā sektorā strādājošos. Otkārt, Francijas dienvidu austrumi ir eh, reģions, kurā, ja jūs tagad pastaigāsiet Alpu reģionā, piemēram, krast, piekrastē, jūs redzēsiet, ka šī nozara ir pilnīgi pamest novārtā, tur vairs nekas nenotiek, tie ir tūkstošiem hektāru, kas ir pamesti. Mēs varētu radīt labus apstākļus darbam, ja mēs ļautu produktoriem, eh, ražotēm atgriezties, radot viņiem labus darba apstākļus. Un pirms eh, vairākiem gadiem es Kolumbijā apmeklēju siltumnīcas, kur tiek audzēti ziedi. Un tur es redzēju dramatiskus skatus, cik lielā mērā tiek izmantot pesticīdas. Protams, ka tas uz cilvēku mazliet tādu iespēju, ka viņi uh, Eh, ļoti viegli, bieži slimo. Te arī būtu jāievēro zinām noteikumi, kā tas tiek darīts, piemēram, eh, saistībā ar dzīvnieku labturību. Un eh, te tas būtu arī jātiecina uz ziedu nozari, lai netiek kropļot konkurenci. Jo ir tādi uh, sektorā strādošie, kas pilnīgi neņem vērā ne veselības apsvērums, nedz arī sociālās garantijas saviem darbiniekiem. Paldies Žozebo Veikungam, saka priekšstādātais, un tagad dodu vārdu komisijas pārstāvi, pārstāvim. Jerugana kungam un eh, varbūt eh, Genatas kungam. Lūdzu, komisija vispirms. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pateicos par šo iespēju izteikties jūsu vidū un pas, pastāstīt, kas notiek eh, ziedu nozars politikas jomā. Eh, Lauksaimniecības ģenerāla direktorāts, kuru šeit pārstāvu, nodarbojas ar eh, ziedu tirgu, tirgus izsekošanu Un ir izveidota konsultatīvā grupa, kas sanāk kopā katru gadu, lai secinātu, kāda ir situācija šai nozarē un arī cīnītos ar tajā novērotajām problēmām. 2007. gadā šī nozara tika iekļauta kopējā tirgus organizācijā, un nekādu īpašu pasākumu šī nozara nav, nav izmantojusi bet ir paredzēti līdzekļi no, komitejas, no komisijas par 50%, jo īpaši saistībā ar Eiropas uh, produktu kvalitāti. Tas uh, skar arī sanitāros aspektus prasību izpildi. šajā veicināšanas kampaņas eh, kontekstā ir jāmin arī otrais eh, kopējas lauksaimniecības politikas pīlārs. Runājot par šīs nozars attīstību, mēs pastāvīgi tai sekojam. Mēs esam konstatējuši, ka situācija ir sarežģīta. Tā, tā ir jau kopš 2009. gada, un es paskaidrošu, kāpēc. Ilgtermiņā mēs esam secinājuši, ka pastāv, eh, ka starp 2000 un 2009. gadu par 20% palielinājusies produkciju, taču eh, par 0,2% tā ir samazinājusies kopš 2009. gada. ilgtermiņā ir palielinājusies ražošana, bet apmēram par 7% ir samazinājusies teritorija, teritorijas apjoms, kas tiek piešķirts ziedu audzēšanai, īpaši Nīderlandē. Un uh, izņēmušais ziņā bija pagājušais gads, tur par 6,5% samazinājās apgrozījums pastāvīgi ir pieauguš, pieaudzis imports, eh, eksports. Un eh, Eiropas Savienība ir ļoti svarīgs spēlētājs eksporta tirgū. Izņem atskaitot eh, griestos ziedus, kuru šajā jomā mēs esam importa saņēmēji. Lūk, šādi ir mūsu analīzē redzamie secinājumi. Nu, kā to varētu traktēt, specifisku pasākumu nav. Ja nu vienīgi vispār, lai palīdzētu attīstīties lauksaimniecībai. Tas arī viss. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, saka priekšsēdētājs komisijas pārstāvim. Pateicos Jeruganas kundzei Eh, protams, ka mēs gaidām arī atbildes uz mūsu jautājumiem. Vai eh, ir bieži grūtības ar eh, noteikumu saskaņošanu Eiropas Savienībā iepratīm trešām valstīm? Un ir arī novērojama tāda negodīga konkurence. Un dažkārt to izraisa tieši tie uzņēm, Eiropas uzņēmumi, kas pārceļas uz eh, trešām valstīm. Es nezinu, vai jums šeit ir kaut kas piebilstams, vai eh, cits komisijas pārstāvis Vagner kungs gribētu izteikties lūdzu? Nē, runa ir par Genātas kungu, veselības un patērā aizsardzības ģenerāla direktorāta pārstāvu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es gribētu atbildēt jūsu jautājumu, kur uzdeva Žozē Bovēkungs par šo negodīgo konferenci. Bet iesākumā es arī gribētu atbildēt uz eh, cita parlamentāriešu jautājumu par kontrolēm, ko mēs īstenojam eh, saistībā ar eh, ķīmikālu izmantošanu. Es gribētu precizēt, ka mūsu divpusējo attiecību ar trešām valstīm ietvarā Eh, mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu šīs attiecības un arī, lai, sap, lai viņi spētu saprast, kas notiek Eiropas Savienības līmenī un lai samazinātu pesticīdu izmantošanu. Taču šo um, sanāksmu ietvaros mums ir iespēja paskaidrot, kādi ir mūsu tiesība akti un kā mēs raugāmies uz pesticīdu uh, lietošanu un kā mēs pārbaudām, lai tomēr mazinātu šo produktu kaitīgo ietekmi. Mēs arī pastāvam uz otro aspektu. Te ir tāda runa par produktu intelektuālo īpašumu. lai šķirnes augu šķirnes, tā skaitā arī graznuma, dekoratīvo augu šķirnes tiktu aizsargātas, pateicoties mūsu augaisardzības eh, sistēmai saskaņā ar direktīvu. Dalībvalsts, eh, jeb valstis, ar kurām mums ir šādas divpusējas attiecības, bieži vien izrāda interesi kā varētu parakstīt šo pašu dokumentu un iesaistīties šādā procesā. Runājot, un tad tas būtu sakams par šo negodīgo konkurenci. Un te, protams, ir savā ziņā jāinformē mūsu ražotāji pirms e, mūsu ražotāji grib kaut ko eksportēt, viņiem būtu jāzina, kādām jā, īpašībām jāatbilst viņu produkcijai. Un tad pēc tam mēs varētu arī raudzīties, kāda ir produkcija tajās trešajās valstīs. Un tad Eiropas Savienībai būs tiesības izvirzīt arī savas prasības. Eh, lai tad arī tādā veidā izvairītos no uh, eh, filtošanas. Eh, lūk, uz šādiem aspektiem es gribēju vērst jūsu uzmanību jūsu lauksaimniecības komitejā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs, pateicos komisijas, priek, komisijas pārstāvjiem. Vai vēl kāds deputāts gribētu izteikties? Tagad mazliet paraudzīsimies, kādas varētu būt koordinātoru institīvas vai jāstrādā šajā virzienā. Katrā ziņā es gribētu pateikties politīkungam, es gribētu pateikties viņu pārstāvētajām organizācijām. Ja neviens cits negrib izteikties, Es domāju, mēs varētu beigt mūsu komitejas darbu. Citi jautājumi darba kārtībā vairs nav. Es gribētu vienkārši atgādināt, ka nākošā sanāks būs 11. oktobrī, pulksten 15. Lielas paldies visiem! Šī sanāksme ir beigusies. Paldies!